Kolēģi, putem trece la explicațiile de vot. Tagad mēs varam pāriet pie balsojuma skaidrojumiem. Ja vēlaties turpināt savas sarunas, tad lūdzu ņemiet vērā, ka tagad sāksim balsojumu skaidrojumus. Raportu Mariel de Sarnes, dau cuvântul domnul. Mariel de Sarnes ir referent, Kaputo kungam vārds. Grazie, prezidente. Oggi ho votato contro. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien es balsoju pret papildus eh, tarif, no tarifiem brīviem, brīviem tarifiem Tunisijai. Tā būs nepareiza prakse, tā nepalīdzēs Tunisijai kautē, kaitēs. Itālijas ražotājiem, īpaši tiem Polijas reģiona, kas jau saskars ar nopietnām grūtībām. 2015. gadā imports no Tunisijas olīveļu uh, ziņā pieaug par 50%, jau ir 57,700 tonu uh, olīveļa, kas ienāk Eiropas Savienībā bez uh, nodo, nodavām. Un tagad tikai palielināsies. Uh, krāpniecību un eh, maldināsim patērētājs par olīvu veļas izcelsmi, un tas arī novedīs pie negodīgas konkurences. Es neiestājos pret to, ka Eiropas Savienība palīdz Tunisijai, taču pret to, kā tā to dara. Mums ir jāatbalsta demokrātija Tunisijā, bet vienkārši tās protekcijas pirkšana nelīdzēs viss. Yes. Monsieur Golniš. Golniš kungs. Izteikšos pavisam īsi. Man rodas iespējas, ka mēs ne, netiekam nodrošināt ar tulkojumu franču valodu. Nu, katrā ziņā es tulkojumu nedzirdēju. Es nedzirdēju, ko mūsu kolēģis teica franciski, viņš netika tulkots. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Mēs mēģināsim šo problēmu atrisināt. Hanankungs. Nu este în sală, Viņš nav klāt. Jāra kungs. Jā, vielen dank, Herr Präsident. Einer... Paldies, priekšsēdētāji. No vienas puses. Mm, prieks par šo ziņojumu ir ļoti liels, jo galu galā vislabākā attīstības palīdzība ir savstarpējas tirdzniecība. Uh, Šādas tirniecības attiecības nodrošina attīstību, attīstību rada darba vietas, un darba vietas rada izaugsmi un labklājību. Nu, tik tā viss būtu labi, bet mēs zinām, ka, ja runa par lauksaimniecības produktiem, tad tas var radīt kaitējumu iekšējā tirgū. Jo tieši dārzeņu un augļu nozarē šeit Eiropas Savienībā mums ir pārpalikumi, pār, pārliecīga ražošana. Uh, Tas var radīt cenu samazināšanos uh, mūsu lauksaimniekiem. Tāpēc es gribētu aicināt Eiropas komisiju vispirms apzināt šo problēmu un otrkārt uh, nodrošināt uh, attiecīgus pasākumus, kas palīdzētu mūsu lauksaimniekiem. Paldies! Takula kungs lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Es vēlos izteikties par šo sadarbību ar Tunisiju. Ļoti svarīgi mums ir atbalstīt Tunisijas republiku. Un īpaši svarīgi ir atbalstīt viņus viņu ceļā uz demokrātiju. Mums Āfrikas ziemeļos ir ļoti nepieciešama šāda valsts. Tomēr es uzskatu, ka mums ir arī jārūpējas par olīveļas ražotājiem Eiropas dienvidos un jārūpējas par ražošanas apjomu un kvalitāti. Tagad, kad šī autonomā tirzniecības kvota ir palielināta, eh, manā skatījumā patiesībā ar pietiekamo kvotu, ar iepriekšējo kvotu būtu pieticis. Es piekrītu Kaputo kungam, kurš balsoja pret šo vietu dokumentu. Paldies eh, pāriem pie grostec ziņām. Mumikina kungam vārds. Eh, paldies jums, priekšsēdētāji kungs. Eh, šis priekšlikums apzīmē kārtējo Eiropas Savienības centienu tālāk attīstīt kopienas likumdošanu attiecībā uz mums blakus dzīvojošiem dzīvniekiem jo principā veterināras zāles bieži vien pielietotas ne tāpēc lai ārstētu vai uzlabotu dzīvnieku veselību bet arī lai garantētu veselību mums cilvēkiem tātad dzīvnieku produktu patērētājiem galvenais mērķis ko šīs normatīvas rezolūcijas projekts cenšas adresēt ir uzlabot piekļuvi nepieciešamam zālam un samazināt attiecīgas jomas administratīvo slogu sekmēt inovāciju konkurētspēju kā arī nodrošināt efektīvu veterināru zāļu tirgus darbību kopienas ietvaros kā arī cīnīties ar rezistenci pret antibiotikiem. pēdējais jautājums starp citu jau tika apspriests pirmdienas plenāras sesijas laikā. šis ir ļoti svarīgs dokuments un tāpēc es nobalsoju par. paldies! Domnul Hanan nu este, domnul Jār. Ha, Hanan kungs nav klāt, Jār kungam vārds. Äh, Paldies, priekšsēdētāji. Lauksaimniecībai ir arī jānodrošina atbildes. Ja ir runa par veterināro līdzekļu izmantošanu, tad ir jāsaprot, ka pirmkārtām pielietojumam jābūt piemērotam, tam ir jābūt orientētam uz konkrētajiem dzīvniekiem, un ir jādomā arī par iespējamām blaknēm, kas varētu, būt, kas varētu rasties arī cilvēkiem. Un, un proti šeit es gribētu pieminēt mikrobu rezistenci. Uh, Protams, ka tā ir tikai daļa no problēmas, bet uh, tieši šī problemātiskākā daļa ir jāatrisina. Uzskatu, ka šajā ziņojumā ir atrodami labi kompromisi. Pirmām kārtām tiek aizliegta tirdzniecība internetā ar antibiotikām, un mēs vēlamies īpaši uh, samazināt antibiotiku uh, izmantošanu, un tiek ieviesta arī dubulta apstiprināšanas procedūra attiecībā uz šādiem svarīgiem medikamentiem. Paldies, tagad mēs varam pāriet pie Tanas Esku kungu ziņojumu. Došu vārdu Paspešilkungam. Děkuji pěkně, pane předsedo. Tento... Paldies, priekšsēdētāji. Šis punkts ir saistīts ar iepriekšējo punktu. Te ir runa par veterinārajām zālēm. Es esmu gandarīts par to, ka šis jautājums tiek skatīts direktīvā, līdz ar to mēs cenšamies uzlabot situāciju. Manā skatījumā tas ir labs pieejams, lai nākotnē mums nebūtu jaunu jomu, bet gan, lai būtu labāks veterinārās zāles. Es domāju, ka šī filozofija caurstrāvo šo ziņojumu, un tāpēc es atbalstīšu ziņojumu. Es uzskatu, ka šis jautājums ir īpaši svarīgs un esmu priecīgs, ka tika atbalstīts. Uh, apsveicams uh, fakts, kā konkretizēti iespējami Eiropas zaļu aģentūras finansēšanas avoti šajā dokumentē. Uh, dokumentā <coughs> es arī piekrītu tam uh, referenta viedoklim, ka skaidri jānodefinē aģentūras loma veterināro zaļu reģistrācijā un uz, uzraudzībā ar maksimāli centralizētas procedūras izmantošanu. Tas ir ļoti labi, tas ir liels solis uz priekšu Eh, šobrīd teiksim katrā dalībvalstī ir sava attiecīga sistēma un nepieciešamā eh, kas saka, eh, nepieciešams kopsaucējs. Vēl vēlos apsveikt ienestas izmaiņas, kas zināmā mērā samazināja komisijas lomu, tiks izmantota koplēmuma procedūra, nevis iztenošanas tiesību akti, kā bija līdz šim. Un papildus gribētu apsveikt ideju par ziņojumu publicēšanu reizi piecgadē, kur tiktu sīki analizēta regulas noteikumu iztenošanas laikā akumulēta pieredze. līdz ar to es nobalsoju par. paldies! Nu paldies, Hanan kungs nav klāt. Jārkunga vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Attiecībā uz iepriekšējo ziņojumu vēl gribēju papildināt, ka kopumā šim ziņojumam var tikai un vienīgi piekrist. Es priecājos, ka lauksaimniecības joma ir tik cauredzama. Mums ir uh, Eh, ļoti daudz dažādu administratīvu procedūru attiecībā uz antibiotikām, tāpat arī tiek ieviest jauna apstiprināšanas procedūra. Eh, šīs procedūras, kas tagad ir noteiktas lauksaimniecības jomā, noteikti vajadzētu pārnest arī uz eh, cilvēkiem. Šeit, ja ir runa par informāciju, uh, ja runa par uh, ārstēšanas metodēm, vēl ar vienu pastāv ļoti daudz neskaidrību. Un, jo īpaši uh, slimokāses šeit varētu varbūt apkopot statistiku. Veterinārā medicīna šeit varētu būt piemērs uh, cilvēku medicīnai. Vēlreiz norādīšu, ka antibiotika izmantošana rada ļoti lielas problēmas. Te ir runa gan par uh, ārstniecību, gan par vidi. Tātad uh, veterināriju vajadzētu savest kopā ar uh, cilvēku ārstēšanu. Kelīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu biju priecīgs atbalstīt šo ziņojumu. Es biju gandarīts redzēt, ka arī citi to atbalstīja. Es uh, abrīnoju veterinārus daudz gadus esmu sadarbojies ar viņiem. Bieži vien šī ir sabiedrības daļa, kas netiek pietiekoši uzteikt par savu darbu, bet uh, Eiropā uh, mums ir ļoti laba mūsu pārtiks produktu izsekojamības reputācija, kā Jārkungs sacīja, no uh, saimniecības līdz pat uh, patērētāju galdam. Tāpēc šis priekšlikums ir ļoti labi pielāgots, vēlamies nodarbu, nodrošināt, ka tiek ievērot noteikumi, un tāpat kā Jārkungs norādīja, arī es uzskatu, ka uh, pastāv draudi, ka pārdošana internetā, varbūt arī krāpniecība, tāpēc ir ļoti uzmanīgi jāskatās, lai saglabātu mūsu produkcijas labo uh, reputāciju un arī šīs profesijas lielisko slavu. Paldies! Pārējām tagad pie rezolūcijām. Virzību uz plaukstošu ekonomiku, kur balstīt uz datiem. Stīlera kundze vārds. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā atbalstu rezolūciju uz datiem balstīta ekonomiku un īpaši atsaucas uz digitālajām prasmēm. Tās uh, palīdzēs mūsu pilsoņiem pilnībā izmantot digitālās pasaules piedāvātās iespējas Mums ir jāsniedz digitālā izglītība, apmācības iespējas skolās, koledžās, universitātēs, darba vietās, arī pensionāru klubos. Tas ir ļoti būtiski, jo ja mums pietrūks digitālos uh, prasmju, mēs nevarēsim izmantot digitālā vienotā tirgus potenciālu, veidīt darba vietas un atbalstīt Eiropas ekonomiku. Mums ir nepieciešams, lai šīs digitālās prasmes būtu visu mūsu veikto pasākumu centrā centrā. Uh, vakar Zviedrijas uh, premjerministrs uh, teica, ka ir nepieciešams Eiropas sociālais samits, bet ir jādomā arī par digitālajām prasmēm, lai neviens pilsonis nebūtu cietējis šai revolūcijā. Vārds Mamikin kungam. 2020. gadam kopējais datu apjoms sasniegs 16 zetabaitus, gigabaitu triljonus tātad tas nozīmē ka divsimt trīsdesmit seši procenti tas ir liels ikgadējs pieaugums. citas prognozes lēš starp citu par četrdesmit un pat četrdesmit četriem zetabaitiem gadījumā ar četrdesmit zetabaitiem tas nozīmē veselus pieci tūkstoši divsimt datu gigabaitus uz katru planētas iedzīvotāju. citiem vārdiem sakot ekonomikas attīstības potenciāls ir milzīgs tas jāizmanto es atbalstu šo dokumentu un ņemot vērā patērētāju uzņēmumu izglītības pārvaldes sistēmu un tā tālāk citas jomas perspektīvas skaidri nepieciešams turpmākie es teiktu iedzīvotāju informēšanas un attiecīgas popularizēšanas centieni tas obligāti jāizdara eiropas eh, savienībai eiropas komisijai un tas pat attiecās arī uz inovācijām un investīcijām un pavisam ne tikai eiropas savienības pārnacionālajā līmenī bet arī visos pārējos. paldies! Telīkums lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Ar, eh, interesanti bija lasīt, ka šajā ziņojumā bija viens izņēmums balsošanas sarakstā. Kad jūs pats nezinājāt, vai cilvēki bija par vai pret kādu grozījumu, 26. grozījumu. Un es domāju, savā ziņā tas gluži pareizi nav. Es domāju, mums ir nepieciešams pierādījums, kā deputāti ir balsojuši. Un mums šāds pierādījums vajadzīgs par katru ziņojumu. Mums jāzina, cik bija balsotāji, cik bija par, cik bija pret katra ziņojuma sakarā. Un es domāju, turpmāk katram ziņojumam jābūt šādai kārtībai. Turklāt šis ziņojums ir ļoti svarīgs, un es kā referents uzskatu, ka mēs un arī es pats ceru, ka šis ziņojums virzīsies tālāks priekš. Paldies! Priekšsādātājs saka, grupas pieprasa personāla balsojumu vai nē. Es tikai īstenoju norīkojums, kur saņem no citiem priekšstādājiem. Kelī kungs turpina. Es nemaz nebiju domājis jūs kritizēt, bet es vienkārši domāju, to ir vērts izskatīt no tīri e, pārbaudīšanas viedokļa, ja cilvēki grib zināt, kā mēs esam balsojuši priekšstādātājs. Ir grozījumi, kurus ir vērts pārbaudīt. Jā, liels paldies. Tagad pāriem pie nākušā. Nākošiem rezolūcijas priekšlikumiem stāvoklis arī trijā paspašilkums lūdzu. Pane predsedo, jā, sem podpoš. Paldies, priekšsenētē. Es atbalstīšu šo rezolūciju, kas skar stāvokli Eritrijā. Situācija ir traģiska, tā ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē ar totalitāru režīmu, kas savus pilsoņus uzskata par mm, kalpiem valsts vajadzībām eh, uz mūžu. Tā ir viena no valstīm, no kuras nāk daudz bēgļi, tūlīt nākošā pēc Sīrijas. Kaut arī tur nenorisinās pilsoņu karš, bet tur ir tāds režīms pie varas, tāds, tāda nežēlīga apstākļa, ka cilvēki dodas prom. Tāpēc mums ir jāaicina vietējā uh, varu uzlabot situāciju, neatkarīgi no tā, vai tas ietekmēs viņus vai nē. Bet tiešām mums ir svarīgi vismaz norādīt viņiem uz to, kaut arī man ir tāds iespējas, ka tas neko neietekmēs. Paldies. Paldies jums, priekšsēdētāji kungs. Eritrējai mūsdienās ir ārkārtīgi slikta situācija ar cilvēktiesību ievērošanu, ar Eh, vārda preses brīvību pamatresursu pieejamību. faktiski tur nav neatkarīgu tiesu sistēmu eh, vienkārši tā nefunkcionē jau nerunājot par obligātu kara dienestu visiem eritrejiešiem vecumā no astoņpadsmit līdz piecdesmit gadiem eh, apstākļi dienestā ir visbargākie un milzīgs ikgadējs bēgļu skaits tai skaitā uz eiropas savienību tie kuri nosauca eritreju par āfrikas ziemeļkoreju šiem cilvēkiem noteikti ir zināmā mērā taisnība jo e, tas daudz kas izsaka pats par sevi bet žēl ka joprojām eiropas savienībai nav reālu svīru kā ietekmēt situāciju eritrejā. Eh, nav ietekmes instrumentu uz asmaras rīcību un nožēlojams arī tas fakts ka pašreizējam eritrejas režīmam absolūti eh, vienalga ko mēs te sakam un eh, tāpat laikā sliktas attiecības ar tuvākiem un tālākiem kaimiņiem bet ir cerība ka rezolūcija palīdzēs uzlabot situāciju. paldies! Kelly kungs, nu, paldies priekšsēdētāji! Es atbalstīšu rezolūcijas priekšlikumu, ko iesniedza mana grupa Eiropas Tautas partija. Un runājot par pašreizo stāvokli Eritrejā, eh, tur izskan eh, aicinājums eh, varas iestādēm atbrīvot visus politiski ieslodzītos, pārtraukt vardarbību, cilvēku izlikšanu no mājokļiem. Eritrejā ir arī jāizteno tiesības uz izglītību un e, jāuzlabo dzīves apstākļi, kur dēļ tik daudz eritriešu dodas bēgļu gaitās. Labklājība nevar pastāvēt bez cilvēktiesību ievērošanas. Līdz tak savai pārtējai vēros, vēlos uzsvērt to, ka trūkst preses, e, runas brīvība šai valstī, ka cilvēki tiek e, ies, ieslodzīti politisku apsvērumu dēļ. Devas Aizaks, uh, Zviedrijas Eritrejas žurnālists kopš 2001. gada septembra jau ir uh, ieslodzīts Eritrejā bez tiesas. Paldies. Uh, Paldies, un tagad pievērsīsimies ziņojumam par Maķedonijas republiku. Pospešīl kungs, lūdzu. Pane předsedo, já jsem s radostí podpořil tuto zprávu. Priekšādātā kungs, es balsoju pār šo ziņojumu. Tajā tiek aprakstīta pašreizējā situācija Maķedonijā, un tas attiecas uz eh, šīs valsts iestāšanās procedūru Eiropas Savienībā. Esmu pārliecināts, ka mums ir jānodrošina iespējas Rietumbalkānu valstīm iestāties Eiropas Savienībā. Ilgtermiņā esmu ļoti apmierināts ar to, kā Maķedonija tiek galā ar migrācijas krīzi un eh, kā tiek nodrošināta robeža apsardze. Grieķija nav spējīga kontrolēt savas robežas uh, normālā veidā, un tieši tāpēc mums vajadzētu uzskatīt, ka Maķedonija ir nopietnas partners Eiropas Savienībai. Diemžēl Grieķija bloķē tālākos procesus valsts nosaukuma dēļ. Es domāju, ka šādām uh, sīkām problēmām nevajadzētu noteikt Maķedonijas tālāko nākotni. Es jums priekšsēdētāju kungs uh, līdzīgi, ka visai grūtai situācijai Bosnijas un Hercegovinas un Turcijas kā kandidātu valstu uh, pievienošanas procesā, tikpat uh, sliktā stāvoklī uh, atrodas bijusi Dienvidslāvijas uh, Maķedonijas republika. Valsts nosaukuma disputs ar Grieķiju, saspīlētas attiecības ar Bulgāriju, Eh, ne jau tikai šie divi faktori spēlē principiāli apgrūtinošu lomu eh, sarunās starp maķedoniju un eiropas savienību lielā mērā tas pagaidām pat netika uzsvērts padomes pozīcijas dēļ. Eh, bet viena no principiālākajām problēmām ir politiskā nestabilitāte maķedonijā iekšējā nestabilitāte plaši izplatīta korupcija tiesiskuma vārda preses brīvības negatīvie aspekti un kamēr reformas šajā valstī pakāpeniski netiek realizētas diemžēl nav redzamas pietiekami skaidras izmaiņas praksē bet kopumā protams es nobalsoju par šo rezolūciju varbūt tā pievienos maķedoniju kaut uz soli eiropas savienībai. paldies! <clears throat> paldies kelly kungs! Eh, eh, paldies priekšsēdētāji! Es balsoju kopā ar savu grupu visos šajos balsājumos, izņemot vienu, un proti te ir runa par 70. grozījumu, eh, kas attiecas uz NATO. Īrija ir neitrāla valsts, un šī iemesla dēļ es atturējos balsojumā. Es gribētu tomēr norādīt, ka es piekrītu lielākajai daļai grozījumu. Uh, Uzskatu, ka Maķedonija ļoti labi uzņemas savus pienākumus un mums vajadzētu nodrošināt, lai visas apņemšanās tiktu pildītas. Tas ir jādara ilgspējīgā veidā. Tā skaitā šī apņemšanās stiprināt eh, labas kaimiņ, kaimiņa attiecības, kas ļautu savukārt atvērt eh, Eiropas Savienības iestāšanās sarunas. Es piekrītu arī ārlietu komitejai, ka ir jāuzsāk konstruktīvs politiskais dialogs, gatavojoties, gatavojoties šī gada 5. jūnija vēlēšanām, kas būs izšķirošas bijušai Dienaslāvijas republikai Maķedonijai. Makovei kundze, lūdzu. Paldies. Patiešām, Maķedonija ir saskārusies ar vislielāko politisko krīzi kopš 2001. gadā. Pilsoniskās sabiedrības balss tiek arvien labāk sadzirdēta Maķedonijā, un uh, tā tiek arvien vairāk iesaistīta krīzes risināšanā. Maķedonijai ir vajadzīga stabilitāte, lai sabiedrība varētu attīstīties. Maķedonija mēģina darīt visu, kas ir tās spēkos, lai virzītos uz iestāšanos. Komisija aicinās padomē mandātu uzsākt uh, sarunas ar Maķedoniju, taču padome ir um, apstājusies savā rīcībā pēc uh, Grieķu iejaukšanās. Domāju, ka arī Grieķijai vajadzētu ņemt vērā, ka Maķedonija daudz ko dara, lai iestātos vairs ar Eiropas Savienībā. Piemēram, rīcībā migrantu krīzes gadījumā noteikti netrīkst tik novērtēta par zemu. Uh, vajadzētu palīdzēt Maķedonijai pildīt šīs saistības. Pretējā gadījumā mēs zaudēsim paši savu ticamību. Paldies! Tagad eh, ziņojums par Melnkalni. Mamikina kungs. Jums priekšsēdētāji kungs, eh, neskatoties uz eh, iekšpolitiskām problēmām starp pozīcijas opozīcijas spēkiem, Mel, e, Melnkalnē, uz, kas uzsaka savas pievienošanās sarunas ar Eiropas Savienību pirms četriem gadiem, pašlaik to var raksturot kā vienu no vismei, visveiksmīgākajām valstīm. Jau tas fakts, ka um, valsts nacionālā valūta ir eiro, ļoti palielina nepieciešamo reformu īstenošanas efektivitāti. E, skaidrs, ka arī pozitīvi rezultāti tiesiskā regulējuma stiprināšanā, kas pakāpeniski tiek arvien kvalitatīvāk realizēti arī praksē un eh, situācija ar tiesu neatkarību eh, protams eh, neuzlabojas tik strauji kā varbūt mums gribētos bet tā arī iet uz labo pusi. un beidzot pievienojos melnkalnes izglītības sistēmas reformas atzinīgai vērtēšanai it īpaši pirmsskolas un pamatskolas ietvaros šī reforma norit labi un kopumā šo ziņojumu vērtēju arī ļoti pozitīvi. paldies! kelly kungs. Priekšēdētāji, es balsoju kopā ar savu grupu šajā ziņojumā par Melkāni. Man nebija sarežģīti to darīt, tāpēc, ka mēs visi ļoti labi apzināmies, kāda ir situācija Melnkānē. Melnkāna ir panākusi ļoti lielu progresu ļoti daudzās jomās. Mēs ceram, ka uh, Melnkāna drīz kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti. Ir ļoti daudz valstu, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Ir tādas valstis kā Lielbritānija, kas vēlas izstāties no Eiropas Savienības. Vienlaicīgi mums ir jāatzīst, ka Melkāne ir panākusi patiešām daudz attiecībā uz pilsoņu tiesībām, uz sieviešu tiesībām, un mums tas ir jānovērtē, jo mēs nevaram samierināties ar sliktu attieksmi pret cilvēkiem. Mums ir jāpalīdz Maķedonijai palīdzēt savai tautai un arī samazināt nabadzību šajā valstī. Makovei kundze. Melnkalne ir atvērusi 22 sarunas sādaļas, dažas no kurām jau ir daļai slēgtas. Mums ir jāatzīst valdības paveiktais cīnoties pret terorismu un islām džihādismu. Vislielākā neatrisinātā problēma šajā valstī ir korupcija. Ētikas kodeksa pieņemšana tiesnešiem nekādā veidā nemainīs realitāti. Tās ir maigās tiesības un tās nevar piemērot netiek nosodīta korupcija, tāpat arī netiek um, pabeigtas, uh, pabeigtas lietu izskatīšanas un netiek konfiscēti līdzekļi. Ir vajadzīgi spēcīgāki tiesību akti. Tiesību akti, kuri neparedz sankcijas, ir bezjēdzīgi. ir jānodrošina konkrēti rezultāti ar spriedumiem tiesās, tikai tas ļaus cīnīties pret korupciju. Tas pats attiecas uz organizēto noziedzību un naudas atmazgāšanu. Tā ir milzīga neatrisināta problēma Maķedonijā, bet es esmu pārliecināta, ka eh, šo progresu varēs panākt ar vajadzīgo atbalstu. Tagad eh, Gvaltierī kunga ziņojums Mamikina kungs. Eh, priekšsēdētāja kungs, kā zināms, 12. gadā, kā reakcija uz eirozonas krīzi, tika inicēta jauna savienības mēroga banku politika, un kuras rezultātā atbildība par šīs nozares kontroli tika nodota no dalībvalstu līmeņa uz pārnacionālo. Tas ir ļoti labi, un eh, šis vektors mums ir jāturpina es pievienojos aicinājumam pēc iespējas ātrāk realizēt banku sistēmas struktūrālo reformu kas ļautu vismaz daļēji minimizēt atkārtoto krīžu rašanās iespējamību un to pārvarēšanas efektivitāti. starp citu tas pats arī attiecās uz pārraudzības sistēmu pirmkārt lielo banku gadījumā bet visā visumā ieguldītāji un banku klienti vinēs jo viens no svarīgākajiem atzinības vērtiem momentiem ir aicinājums garantēt maksimāli iespējamu depozītu drošību gan principā gan arī kompensāciju gadījumā neatkarīgi no dalībvalsts ģeogrāfiskā stāvokļa un līdz ar to es atbalstu šo dokumentu. paldies! arvoisa puhemies Paldies, priekšādātāji. Es balsoju pret eh, šo ziņojumu par Banku Savienību, tāpēc, ka es uzskatu, ka šeit Eiropā mums eh, viss ir gājis diezgan labi, pat pārāk labi attiecībās mūsu banku nozari. Nodokļu maksātāji galu galā maksā par bezatbildīgo banku politiku. Uh, Pēdējo krīžu laikā mums ir bijis daudz šādu piemēru. Šajā kontekstā es baidos no tā, ka Eiropas Savienība šo banku savienību būs mirusi savienība. Es esmu proeiropīskis un es vēlētos, lai Eiropas Savienība attīstītos kā neatkarīgu valstu savienība. Šāda veida konstrukcijas, kā piemēram Banku Savienība, radījis lielāku solidaritāti un risku sadalīšanu, parādu sadalīšanu. Mums ir jāvērsās uz priekšu uz saprātīgiem pamatiem, mums nav vajadzīga šāda kopēja politika Eiropas Savienībā. Paldies! Uh, Kēlī kungs, paldies priekšādātāji! Es vēlētos jūs apsveikt uh, par to, cik efektīvi jūs vadāt uh, šīs dienas uh, procedūras, un dažkārt jūs izmantojat arī humoru. Uh, Humors varbūt nav kaut kas tāds, ko ļoti bieži sasaist ar bankām. Un, protams, mums ir jāatcerās, kā rīkos bankas ekonomiskās recesijas laikā. Jo īpaši gribu pieminēt arī savu valsti. Es esmu priecīgs, ka Eiropas Savienība vēlas uzņemties banku uzraudzību, ka mums ir spriedzes testēšana un Eiropas Savienībā tiek pieņemti noteikumi. Mazā valstī, kā īrija, ir ļoti uh, viegli par visu to aizmirst, un tad var izveidoties slikta prakse. Pašlaik mums ir iespēja izveidot īstu savienību, kur cilvēki varēs redzēt, ka bankas darbojas efektīvi, un kur nodokļu maksātājiem nevajadzēs pēc tam maksāt rēķinus. Es tāpat arī gribu uh, pieminēt šīs lielās bankas, kurām uh, ir sarežģīti tik likvidētām. Arī tām vajadzētu ievērot uh, tos noteikumus, kas attiecas uz visām 28 dalību valstīm. Paldies! Pateicos jums divas reizes. Anemāna kungs. Dāmas un kungi, finanšu krīze, kas plosās kopš 2007. gada gandrīz visur pasaulē, ir novedusi pie tā, ka politiķi vēlas atteikties no riskiem ekonomiskajā nozarē, palielinot kapitāla buferus un cenšoties atrisināt šīs problēmas finanšu sektorā. Eiropas Savienība nav izmantojusi šo pieju, un pilsoņi šeit saskata problēmas. E, tiek izmantota šī apvienošanās pieeja. Uh, Visa banku savienība ar trešo pīlāru nodrošinās noguldījumu garantiju sistēmu. Un tieši tāpat kā attiecībā uz eiro, tas radīs uz leju ejošu spirāli, no kuras vairs nebūs nekādas izējas, tāpēc balsoju pret šo ziņojumu. Grapīnī kundze. Priekšādātāji, es balsoju par šo ziņojumu, tāpēc, ka es uzskatu, ka mums ir vajadzīga banku savienība tas spēlēs ļoti nozīmīgu lomu uh, investīciju finansēšanā, jo īpaši MVU. Ja mēs samazināsim banku risku, tad MVU samazināsies arī kredītu riski. Es uzskatu, ka ir vajadzīgs uh, stabilitātes mehānisms. Es atvainojos vienotais uzraudzības mehānisms. Mums ir vajadzīga piesardzība banku nozarē, un mēs nedrīkstam pārnest visus uh, riskus uz uh, patērētājiem. Uh, MVU finansēšana ir vitāli nepieciešama, un mēs nedrīkstam arī bloķēt pētniecību un jaunās tehnoloģijas. Tieši tāpēc es nobalsoju par ziņojumu. Es priecājos, ka tagad eh, komisijai tiek uzlikta atbildība, jo viņiem ir jānodrošina brīva konkurence iekšējā tirgū. Paldies! Līdz ar to eh, šī sanāksme tiek pārtraukta līdz 2015.